So, meine Dāmas un kungi, retās rindas. Ļoti priecājos jūs sveikt šī rīta sanāksmē. Priecājos par katru, kas ir atnācis. Mums bija jāizdara grozījumi darba kārtībā. Mēs runāsim tagad par politiskiem jautājumiem, jo vispār iepriekš bija paredzēta tikšanās ar komisāru Tajānī, bet vakar viņš uh, paziņoja, ka viņš nevar ierasties. Acīm redzot, uh, bija citas lietas steidzamākas, kas jādara. Nu, katrā ziņā es uzrakstīšu viņam vēstuli arī komitejas vārdā. Manuprāt, tas nav īpaši labi vērtējams. Uh, jo mēs plānojam ļoti rūpīgi un cenšamies tā organizēt tikšanās, lai visam atliktu laiks. Un tagad tikai rodas juceklis mūsu procedūrās. Mm. Bet labi ir tas, ka 13. un 14. darba kārtības punkts ir pārcelti uz priekšu. Tātad mēs sāksim ar 13. produktu vispārējas drošības direktīvas pārskatīšana un tirgus uzraudzība. Kā pirmai došu vārdu komikundzei, kā uh, referentei. Paldies, priekšēdētāji! Es gribētu īsumā pastāstīt par mūsu atzinumu par komitejas ziņojumu šajā jautājumā. Uh, Es īsumā paskaidrošu, ka runa ir par direktīvu par produktu drošību. Un direktīvas numurs ir. Tātad līdz 2004. gada janvārim bija jāpabeidz e, šīs direktīvas ieviešana, bet kopš 2009. gada janvāra ir izdoti atbilstoši noteikumi, kas balstās arī uz pētījumu par šīs direktīvas ieviešanu un problēmām, jo ieviešot šo direktīvu dalībvalstīs atklājās daudz sarežģījumu. Un šeit ir paredzēta noteikta rīcības brīvība un e, parādījās virkne problēmu tieši direktīvas piemērošanā. Uh, Runa ir par produktu drošību, par atšķirībām starp produktiem un tā tālāk. Un būtībā šeit dalību valstīm nu, vajadzētu rīkoties vienādi vai vienotā veidā. Direktīvu ir nepieciešams pārstrādāt, un komisija ir paziņojusi, ka notiks konsultācijas par to, kā šo direktīvu pārstrādāt. Es gribētu uzsvērt svarīgākās problēmas. Vispirms tie ir kritēriji. Uh, lai noteiktu, cik droši un vai droši ir produkti. Tad ir arī pienākums dalībvalstīm sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem, kas ir nepieciešami. Uh, izmantojot vai laižot tirgū noteiktus pro produktus un sevišķi tādus, kas varētu radīt draudus veselībai. Mums ir tā saucamā RAPEX uh, ziņojumu sistēma, kas noteikti ir jāuzlabo. Tā pašā laikā svarīgs jautājums ir normēšana, ko mēs Eiropas līmenī vēlamies uzlabot. IMCO komitejā par to jau tika balsots un arī plenāra sēdē šis jautājums tika skatīts. Un nu, tas bija tāds vispārējs komentārs. Uh, bet vēl mēs gribējām uh, sevišķi rūpīgi izskatīt dažus atsevišķus jautājumus, jo mums ir vajadzīgs nu, tāds nu, skaidrāks signāls. Vispirms mēs gribētu aicināt komisiju pārdomāt, vai varētu izveidot vienotu tirgus uzraudzības sistēmu un tas attiecīgi ir jāiestrādā direktīvā, turklāt ir jāpanāk harmonizācija, lai dar, produktu drošību varētu noteikti izmantot vien, izmantojot vienotu procedūru. Un tāpat izsekojamība ir būtiska. Patērētājiem ir jāspēj noteikt, no kurienes īsti produkts nāk, no kurienes tas ir cēlies Un mēs gribētu, lai komisija veic attiecīgas konsultācijas un novērtē ietekmi, nosakot, kādi instrumenti mums ir vajadzīgi un kas palīdzētu vislabāk, lai šo izsakojamību varētu garantēt. Tā pašā laikā mēs runājam par tā saucamajiem izomikročipiem par mikroshēmām. Un, protams, ka tas uzreiz rada arī, uzreiz rada arī papildus izmaksas. Un tas radīs papildus izmaksas uzņēmumiem un uh, ir jānodrošina, lai gala patērētājiem nebūtu jāmaksā par lielāku drošību. Uh, bet ir jābūt arī iespējai izmantot marķēšanas iespējas, lai uh, izsekojamība būtu droša. Tad par šo rapeks sistēmu. Tai ir jābūt tādai labāk pieejamai, jākļūst vienkāršākai. Un vēl pēdējais runa ir par normēšanas darba uzlabojumiem. Mandātam ir jābūt skaidram, uh, lai arī mazie un vidējie uzņēmumi var piedalīties normēšanas izstrādē. IMCO komitejā mēs strādājam šajā kontekstā un uh, produktu vispārējās drošības labā mums darbs ir jāturpina. Un es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem un uzklausīšu priekšlikumus. Uh, jo runa ir par produktu un pakalpojumu labāku kvalitāti patērētāju aizsardzības nolūkos. Paldies! Jā, um. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, vai ir vēl runātāji no kolēģu vidus, no deputātu vidus? Neviens nepiesakās. Nozīmē, ka darbs ir izdarīts labs. Paldies par izrādītu atbalstu. Referen, ēnu referenti nav ieradušies. Iespējams, ka viņi nezina, ka darba kārtība tika grozīta. Komisijas pārstāvji vai kāds vēlas ko piebilst? Lūdzu, lūdzu. Paldies! Es runāšu ļoti īsi. Gribētu sveikt komikundzi. Ļoti skaidri, ļoti labi saprotams, ļoti labi izstrādāts atzinums. Liecina par pārdomātu pieju. Mēs arī atbalstām to, ka ir jāveido vienota tirgus uzraudzības sistēma Turklāt tai ir jābūt, jādarbojas efektīvi, jābūt viegli izmantojamai. Par izsekojamību arī tā, protams, par tās svarīgumu šaubu nav. Eiropas parlaments līdz 2008. gadam ļoti daudz izdarīja, izstrādājot jaunus noteikumus kas ir jāiestrādā vispārējās drošības direktīvā produktiem. Runājot par šīm mikroshēmām, tad komija kundze jau norādīja uz potenciālo problēmu. Tās ir papildus izmaksas, sevišķi runājot par tādām mazām produktu nu, vienībām. Un jautājums parādās arī par privātās sfēras aizsardzību un datu aizsardzību. Vēl kas, eh, ko es gribētu piebilst, tas ir septītais punkts par um, sodiem. Nu, te jābūt ļoti uzmanīgiem, tas var izraisīt visādas domstarpības. Uh, jo dalību valstīs atšķirās tiesiskās sistēmas, un mēs tur īpaši nevaram iejaukties. Mēs esam jau debatējuši par šo, un pirms diviem gadiem esam puslīdz vienojušies, bet nu nav skaidrs, cik tālu mēs šeit varam jaukties iekšā runājot par standartizācijas diskusijām, Um, arī mēs esam uh, jau veikuši konsultācijas ar atbildīgo komiteju. Paldies! Tā kā neviens nepiesakās, ko komentēt, mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Mums ir vēl viens grozījums attiecībā uz grozījumu iesniegšanu. Uh, 16. novembris pulksten 12. ir grozījuma iesniegšanas galīgais termiņš. Tātad tagad 14. punkts, ja jums nav iebildumu, 2010. gada ziņojums par kohēzijas politikas gada programmu 2007 līdz 2013 par šīs programmas īstenošanu kolēģe, uh, kolēģis Soza Vāgners sagatavoja šo atzinumu. Efekto, como usted acaba de señalar. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, jūs jau tikko minējāt. Ka šeit ir runa par kādu atzinumu projektu, par, par um, šo ziņojumu. Kolēģi strādā vienlaicīgi ar dažādām tēmām, un šī situācija ir ļoti kompleksa. Runāju par komisijas ziņojumu un par mērķiem, kas, saistīti, eh, kas attiec uz 2013. gadu. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs, šis paziņojums ļoti svarīgs, jo pirmo reizi ir runa par konkrētāku laika ietvaru, un mēs balstāmies uz strateģiskiem ziņojumiem, kurus sagatavojuši dalību valstis. Tas ir jauns instruments, kā izvērtēt reālo situāciju. Mēs, mums pašlaik vēl nav nepieciešamās laika distances no šīs tēmas. Uh, bet tomēr mēs gribam turpināt šo darbu. Bet mēs gribam tagad iedzināties šajā tēmā, kāda, kā izskatās šī kohēzijas politika, ko viņa dod. Un Eiropas Savienības svarīgākais mērķis ir ārējo reģionu attīstība. Un mums ir nepieciešams sasniegt šos divus mērķus, jo tie ir saistīti mūsu situācijas pašu pamatu. Mums, mēs vēlamies stiprināt Eiropas vienotību, un līdz ar to mums ir trīs instrumenti. Mums ir konkurentspēja un starptautiskā sādarbība. Un mums ir um, jānodrošina sadarbība Eiropas institūcijas starpā. To mēs visu varam redzēt komisijas secinājumos. Īpaši svarīgi ir divi aspekti. Pirmkārt, runa ir par investīcijām lai labāk, lai ievest labāku struktūru, mums jāatbalsta MVU, mums jādomā par tālāk izglītošanu, mums jāuzlabo eh, dažādas pedagoģiskas institūcijas. Ir jau sasniegti labi rezultāti, un komisija par to priecājas. Tomēr šis progress nav piemērojams eh, tieši tādā pašā mērā citās jomās. Mūsu komitejas kompetence uh, ir jāapspriež mūsu starpā. Mums eh, mūsu Tātad mums ir jādomā par, attiec, ar pareizām finansēm, mums ir um, katrā ziņā uh, jāievēro pareizā finansā, finansu attieci. Mums uh, jāņem vērā, ka situācija ir uzlabojusies, kas attiecās uz uh, platjoslas komunikācijas uzlabošanu, tad šeit uh, mēs varam runāt par 18,8% no visām līdzekļiem, kas attiecās uz komunikāciju iespēju, tad gribu teikt, ka arī šeit situācija nav komuni, homo, homogēna attīstīta. Mēs esam sagatavojuši ziņojumu, lai īpaši aprakstītu un uzsvērtu divus būtiskus aspektus. Pirmkārt, Mēs vēlamies no komisijas, lai uh, enerģijas ietaupīšana notiktu automātiski, lai tas tiktu paredzēts kā automātiski priekšnoteikums. Tas mums ir ļoti svarīgi mūsu ziņojumā. Un otrkārt, svarīgi, lai tā līdzekļu daļa, kas attiecās uz enerģi, energoefektivitātu un atjaunojamo e-, enerģiju, lai tā tiktu palielināta. Mēs secinām un aprakstām ziņojumā, ka investīcijas neattīstās vienlīdzīgi digitālajā jomā. Un šī, šī situācija ir jāuzlabo. Mēs prasām no komisijas, ka jāatbalsts, eh, jāsniedz attiecīgs atbalsts un jāpalielina in, investīcijas dažādu. Tātad mums jāplāno investīcijas, mums ir jānodrošina labi pakalpojumi un mums jāno, jānolīdzina visas plaisas. kas attiecās uz universālo, piekļuvu universāliem pakalpojumiem. Tas ir jauns aspekts, bet ļoti svarīgs, kam pievērsties Eiropas Savienība. Un tas ir kaut kas tiešām svarīgs pašreizajā situācijā. Tātad piekļuve internetam, lai visiem būtu piekļuve internetam, lai varētu pārvalēt šo digitālo plājus iedzīvotāju starpā starp bagātiem un nabagiem, starp laukiedzīvotājiem un pilsētniekiem. Turklāt ziņojumā mēs sadarbojamies ar kolēģiem no citām grupām, mēs sadarbojamies izstrādājot mūsu ziņojumu secinājumus. Paldies! Paldies! Gribētu uzdot jautājumu, vai kāds no kolēģiem vēlētos komentēt? Šķiet, ka nē. Varbūt komisija vēlētos komentēt? Jā, lūdzu. Tad jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Gabriela Kovičkova, DG reģionālā politika. Mēs vēlējāmies pateikties jums un um, referentam par šo atzinumu projektu. Komisija apsveic priekšlikums, kas ir izteikti šajā atzinuma projektā. Mēs esam ar tiem apmierināti un man būtu tikai daži īsi jautājumi par uh, priekšnosacījumiem un uh, un uh, kohēzijas uh, politikas ieguldījumu apjoma mm, procentuālo daļu <clears throat> energoefektivitātē. Vispirms uh, kohēzijas politikas uh, investīciju nos, noteikumi ir balstīti šī brīža komisijas regulā par kohēzijas politiku, un šajā regulā nekas nav teikts par priekšnosacījumiem. Tomēr uh, komisija, protams, uh, priekšnosacījumus ņem vērā nākotnes programmēšanas posmos, un šis jautājums tiks skatīts 5. kohēzijas politikas ziņojumā. Tas tiks publiski apspriests tuvāko mēnešu laikā un īpaši kohēzijas fórumā februārī. Protams, ka komisija vēlas stiprināt uh, Eh, politikas eh, kvalitāti, ievērojot eh, šos priekšnosacījumus un ievērojot arī priekšnosacījumus energoefektivitātes jomā. Tāpēc šis jautājums tiks skatīts. Otrs jautājums ir par enerģija, investīcijām enerģijas projektos procentuālā ziņā pret visām investīcijām kohezijas jomā. Šo jautājumu mēs uh, risinām divpusējā kārtībā ar dalību valstīm un ir svarīgi uzsvērt, ka tas ir atkarīgs no dalību valstīm, kādus uh, pasākums tās veids, lai vērstos uh, pie komisijas un uzsāktu šo diskusiju. Tas šo, šoreiz futbola bomba ir dalība valsts pusē, lai sāktu rīkoties. Komisijas rīcībā ir Jasper instruments, kas ir tehniskās palīdzības instruments, lai palīdzētu dalību valstīm īstenot uh, būtiskus projektus galvenajos sektoros, arī enerģijas sektorā. Un šis instruments ir paredzēts, lai uh, vairotu gan projektu kvalitāti, gan skaitu. Šādi būtu mani komentāri attiecībā uz jūsu priekšlikumiem. Lielas paldies! Ganz herzlichen Dank! Lielas paldies! Vai būtu vēl citi komentāri? Neredzu. Dargais kolēģi, arī jūs esat paveicis lielisku darbu. Gribu pieminēt šeit 11. novembri, pulksten 12.00. Tagad gribat izteikt jums priekšlikumu pievērsties 15. punktam. Šeit referents ir Remeka kungs. Ja viņš piekrīst, piekrīt, tad mēs arī tagad varētu izrunāt šo punktu. Politiskās grupas nav parūpējušās par to, lai tiktu informēti ēnu referenti. Ceru, ka neradīsies nekāds problēmas. Citādi es labprāt tagad dotu vārdu Remeka kungam. Lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Nu, esmu nedaudz pārsteigts, ka man tagad tiek dots vārds tik agri no rīta, un man jau tagad ir jāsakās par manu tēmu. Mana tēma kā lielākā daļa no jums jau to zina, jau ilgi tiek apspriesta. Un ceru, ka ne tikai es, bet arī citiem kolēģiem ir sajūta, ka, ka šis jautājums pārlieku ieilgst situācija ir pasliktinājusies, tā ir sliktāk tagad nekā tad, kad mēs šo darbu uzsākām. Kas attiecās uz eh, finans, jautājumu par finansēm, mums joprojām ir neskaidri punkti un, par, un neskaidrība par to, kā mēs varētu turpināt mūsu darbu. Nav pieejamās informācijas un šeit gribu pieminēt, ka piedalījos vairākās svarīgās konferencēs. Man ir radies iespējas, ka neviens neapšauba pašus projektus. Var atkārtot šeit tos pašus iemeslus, ko esam atkārtojis jau daudzas reizes un kur daļēji ir atspoguļoti arī manā ziņojumā. Eiropai ir jāpaliek konkurēt spējīgai ar citiem, eh, kuri nodarbojas ar šīm pašām eh, jomām, it īpaši ar ASV, ar eh, agrāko padomu savienību, ar Krieviju un Ķīnu. Svarīga loma šeit ir tam, ka komisija mums nav sniegusi uh, labus informācijas dokumentus. Un tā, kamēr mums nebūs šāda dokumenta, nav jēgas novest mūsu ziņojumu līdz galam. Runa ir par vienu vienotu uh, institūciju, kur ieplūst visas zināšanas, un šī institūcija ir komisija. Pēdējā laikā tiek apgalvots, ka, ka kosmosa politika par to tiks uh, publiskot, bet mums e, nav bijusi iespēja uzklausīt komisāru, tā kā mum, tāpēc mums nav nekādi, nekādas informācijas par jaunākiem ziņojumiem šajā jomā. Un nākošā lieta ir šāda. Es negribu šeit nevienu saukt vārdā, bet atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis atbalsta neatbalsta šo projektu. Un, manuprāt, tas ir saistīts ar komisijas darbu. Komisijai taču jāidentificē šīs valstis un jāpiegādā atbilstošā informācija. Nu, tie būtu tādi ievadvārdi no manas puses, protams, ar interesi gaida, ko citi kolēģi par to teiks, bet uh, Šobrīd var teikt jums lielu paldies no manas puses. Paldies arī jums. Pirmais komentēt ir pieteicies Brazīnā kungs. Liels paldies. Es vēlētos atbalstīt referents sacīto, jo jau ilgu laiku mēs gaidām informāciju kur mums nepieciešama, lai pabeigtu ziņojumu. Es domāju, ka, mūs, ka mums vajadzētu komit, mūsu komitejas vadī, vadību aicināt, lai viņi lūdzu iesniedz komisijai oficiālu lūgumu paskaidrot, kas šajā sfērā vispār notiek, jo mēs nevaram identificēt iemeslu, kāpēc notikuši šī vilcināšanās. Tas var būt komisijas dēļ, bet varbūt, ka ir cita veida sarežģījumi. Un mēs labprāt gribētu zināt, kas ir šis iemesls, jo bez šīs informācijas mēs nevaram pavirzīties uz priekšu ar savu dokumentu. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Tusnovski kungs. Arī es vēlētos atbalstīt kolēģi. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Kā, zi, kā, ref, kā Galileo referents esmu piedzīvojis to, ka komisija mums vienmēr ir teikusi, ka projektam ir jāpiedo, jāpiedāvā finansiāls ris, risinājums, un tas jādara līdz šī gada beigām, jeb nākamā gada sākumam. Tas attiecās arī uz ziņojumiem, kas saistīti ar finanšu tēmām. Uh, jaunie administratīvie noteikumi Galileo ir it kā apstājušies, komisija gan it kā turpina savu darbu, bet mums komitejā nepieciešama papildus informācija. Kā jau teicu, atbalstu Remeku kungu un piekrītu, ka, lai varētu tiešām pilnībā pabeigt šo ziņojumu, mums ir nepieciešams zināt, kādā virzienā vispār jāvirza visi šie projekti un kādā situācijā mums būtu jābūt 2013. un 2014. gadā. Tas ir svarīgi, lai visa sistēma labi darbotos. Es iestājos arī par to, ka mums nepieciešams iegūt papildus informāciju. Līdz, diemžēl, um, komunikācija ar komisāriem mums nav norisinājusies pozitīvi, un mēs nevarējām iegūt nepieciešamo informāciju. Mums ir e, nepieciešams attīst, noteikt, nospraust atbilstošo ietvaru, un bez pietiekams informācijas mēs to nevarēsim izdarīt. Paldies. Citi komentāri, lūdzu, saka priekšsēdētājs. Vai no komisijas varbūt kāds vēlētos? Lūdzu. Yeah. Thanks, Mr. Chairman. Um, I'm speaking on behalf. Paldies, priekšsādātāji. Es pārstāvu mūsu ģenerāla direktorātu, un uh, mēs bijām aicinājuši uz 11 uh, savu ekspertu, bet tā kā darba kārtībā ir notikušas izmaiņas, uh, viņš nav, protams, atnācis. Es pieņemu zināšanai jūs komentārus, un mēs atgriezīsimies pie šīs tēmas kā citu reizi. Gut, ich bedanke mich. Labi, es pateicos. Remeka kungs, vai jūs vēlreiz vēlaties izteikties, lūdzu? Eh, samozřejmě, eh, bohužel. Eh, paldies. Diemžēl ir tā, ka tas ir kļuvis gandrīz vai par tādu ieradumu. Eiropas Savienības būtiskākajos projektos, kurus vēro visa pasaule, uh, Mēs vienmēr improvizējam, un, uh, un tas uh, nekādi nerada labu iespaidu. Pēdējā laikā es uh, atzīmēju, ka sabiedriskais noskaņojums Eiropā neatbalsta šo projektu. Iemesli nav zināmi Varbūt tas novedīs pie tā, ka neviens, ne, varbūt tas ir saistīts ar to, ka neviens neredz praktiskās sekas, tomēr ir drošā, tomēr ir arī zināma sabiedrības daļa, kas šo projektu apšauba. Un tas ir mulsinoši, mēs esam apjukuši tāpēc, ka mēs nevaram atrast risinājumu un mēs nesam spējīgi mierīgā atmosfērā par šo projektu runāt. Es aicinu, lai mēs e, nopietni sadarbotos un e, pateicos kolēģiem, kuri mani atbalstīja sagatavojot e, šo ziņojumu. Es gribēju atbalstīt arī kolēģa Bžezinas viedokli. Varbūt mums uh, vajadzētu sanākt visiem ānu referentiem kopā, un tad uh, mēs varētu saviem kolēģiem mm, diskutēt par to, kā mēs strādāsim tālāk. Liels paldies! Uh, es ļoti labi saprotu to, ko jūs šodien šeit sakat. Tas patiešām nav pieņemami, Remeka kungs, es eh, domāju, ka jums eh, vajadzētu tiešām izmantot Bžezīnas kunga priekšlikumu, eh, sanākt kopā visiem referentiem un ēnu referentiem un arī varbūt kāds ieteikums no manis. Varbūt es vienojoties ar visiem, jums varētu uzrakstīt Jānī kungam vēstuli. Es to atbalstītu, tomēr jāizlēm ir jums, es tikai vienkārši to piedāvāju. Uh, Jo pašlaik mēs redzam, ka mēnešiem ilgi šeit notiek tāda šaudīšanās turp un atpakaļ, un mums ir jādod skaidrs vēstījums. Tāds ir mans priekšlikums. Es aicinu, lai jūs sanākat par kopā par to padomājat. Jūs varat arī paši to darīt, protams, bet nu, šādu vēstuli ir iespējams uzrakstīt, lai izdarītu spiedienu. Uh, Tāds bija mans priekšlikums. Es eh, sirsnīgi jums pateicos un aicinu sekretā, sekretariātu pasakot šai lietai. Līdz ar to esam pabeiguši skatīt 15. punktu darba kārtībā un pašlaik mums ir nedaudz laika, jo tikai desmitos sākas eh, balsošana. Jūs varat aiziet padzert kafiju, tomēr rēķinieties ar to, ka desmitos jums jābūt atpakaļ, jo mēs sāksim laicīgi.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 Meine, kann man beginnen? Kann ich starten? Liebe Kolleginnen, liebe Dargie kolēģi, dārgie kolēģi, atgriezīsimies pie darba kārtības. Tajā mums ir balsošana. Šodien tā ir relatīvi svarīga, bet arī sarežģīta. Un, uh, Es būtu pateicīgs, ja jūs iepriekš divas, trīs minūtes eh, mani uzklausītu, jo šeit ir dažas norādes, kas man ir jāpaziņo vispirms pēc nobalsošanas. Es vēlreiz atgriezīšos pie 15. punkta darba kārtībā, pie satelīta navigācijas programmām, jo pa šo laiku ir ieradusies komisijas pārstāve. Uh, Un es vēlētos vēlreiz dot komisijai iespēju paust savu viedokli par šo tēmu. Mums šeit bija ļoti plašas eh, debates, kurās izskanēja atklāti jautājumi, un tāpēc es būtu pateicīgs, ja tie, kuri pēc balsošanas vēlas doties projām, darītu to ātri. Uh, un tie, kuriem ir interesi par satelītu navigācijas programmu, paliktu šeit, lai mēs varētu mm, paturpināt šo jautājumu. Otrais komentārs, un arī šeit es ļoti lūdzu jūsu uzmanību. Vakar vakarā, es domāju, ap astoņiem vai deviņiem es saņēmu balsošanas sārakstus, un deviņos desmitos saņēmu pēc tam norādījumus no savas pārtejas. Uh, Es negribu runāt par to, kāpēc tas tā ir un kā tas tieši ir. Tomēr es saku vienu skaidri un gaiši. Uh, nākamreiz uh, balsošana tiks atcelta, ja saraksti netiks iesūtīti saulēcīgi. Man kā priekšsādātājiem bija ārkārtīgi grūti un uh, man nācās uh, sauk, uh, lūgt palīdzību, lai to visu uh, saliktu kopā. Tas nav iespējams, ja vakaros uh, tiek iesūtīti balsošanas saraksts no rīta rīkot balsošanu, un tas pat nav iespējams. Es patiešām nevēlu, uh, nevēlos uh, nevien, ne, ne ar vi, nevienu norādīt uz pirkstu, bet tā mēs nedrīkstam darīt. Tāpēc lūdzu jūs vēlreiz uh, uzklausīt mani balsošanas sārakstiem iepriekšējā dienā ir jābūt pieejamiem pēcpusdienā, lai kolēģi tos var izpētīt. Ja tas tā nenotiek, tad balsošana tiek pārcelta uz vēlāku laiku. Tas nav nekas traģisks un tā mēs varētu darīt. Es gribēju tā darīt arī šoreiz, tomēr šīs tēmas ir svarīgas un uh, Tā kā iepriekš mums šeit bija inte, tad šeit nebija pietiekami daudz kolēģi un bija zināmas problēmas, tomēr es lūdzu jūsu sapratni. Paš, šādā veidā mēs nedrīkstam turpināt. Tas būtu otrais komentārs, kuras vēlējos paust. Un treškārt, es lūdzu jūsu izpratni, jo šai, šodien mums darba kārtībā ir ļoti daudz balsojumu, arī ļoti sarežģīti Un šodien mums ir tāda problēma, ka Luis no sekretariāta nav šodien klāt un tehnika ar, personāls neprot īsti apkalpot šo tehniku. Tiešām bija tā, ka Luis vienīgais to prata. Mēs eh, mēģinam to nokārtot, es lūdzu nedaudz jūsu pacietību, un tas, protams, eh, strādās, bet jums būs nedaudz jāpaciešas kolēģis Tomas mums ir pieteicies runāt par reglamentu, lūdzu. Priekšsādātāji, es. Mēs, tas patiešām nav labi, ja mēs balsošanas sārakstus saņemam tik vēlu, un es ierosinu to apspriest mūsu nākamajā koordinātoru sanāksmē. Mums ir tas jāizanalizē. Uh, jo tu, tad, kad mēs runājam par tehniskām sanāksmēm, mums ir nepieciešams daudz laika, lai iepazītos ar balsošanas sarakstiem. Un tie ir tie iemesli, kāpēc atsevišķas politiskās grupas nevēlas tehnisko ekspertu satikš, sanāksmes jo tad ir ārkārtīgi maz laika, tiek apspriest tehniskās detaļas, tas nozīmē, ka notiek kavēšanās, ir stress, Un uh, es domāju, ka mums tas būtu jāapspriež ar koordinatoriem, lai mēs varētu šai situācijai atrast risinājumu. Paldies par uh, atbalstu un par šo norādu gudīkungs. priekšsādātāja kungs, um, es uh, vēlējos teikt, ka mums um, nākas konstatēt, ka parlamenta darba kvalitāte kļūst aizvien sliktāka. Uh, un uh, pilsoņi reiz nonāks uh, ļauna pārsteiguma priekšā. Kompromisi vienmēr tiek iesniegti pārāk vēlu, un es domāju, ka mums šodien vairs nevajadzētu akceptēt to, ka grozījuma priekšlikumi tiek iesniegti tikai angļu valodā. Un uh, mēs redzam, ka valodu režīmu dēļ un uh, termiņu dēļ visur uh, ir vērojami trūkumi. Uh, Paldies, saka priekšsādātājs, un jūs varat būt droši, ka nākamreiz diskusijas nebūs tik garas. Mēs tieši tā arī darīsim. Un tagad mēģināsim pievērsties konkrētajām tēmām. Pirmais balsojums ir par uh, ogļu raktuvju slēgšanu. Tas ir Žadokunga ziņojums, dokumenti jums ir priekšā, arī balsojums sāraksts, un uh, ar to mēs tad arī sāksim. Tā tad balsojums par 28. grozījumu pār, pret, atturas pieņemts. 66. grozījums pār, pret, atturas noraidīts. 67 pār, pret, atturas pieņemts. 68 pār, pret, atturas pieņemts pieņemts. 69 par Ja noraidīts 68. Nē, mums ir jābalso, saka priekšsādātājs 69 par pret atturas pieņemts. 70. par pret O, vai es vēlētos, es vēlētos paraudzīties vēlreiz pār 70. pret atturas noraidīts. 12. pār pret atturas noraidīts. 71. pār pret atturas pieņemts. 72. Pa, es atvainojos atkrīt.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 Pārbaudīsim elektroniski. Varam pārbaudīt. Pirmais kompromisa grozījums. Tā tad mums, pirms mēs sākam balsot, mums ir jāveic izmēģinājumi balsošana tehnisko problēmu dēļ. Pirmkārt, testa balsojums, tikai testa balsojums. Vai laiks ārā šodien ir skaists vai nē? Lūdzu, nobalsojiet atkal viens par daudz, divi par daudz. Tagad balsošana ir uh, noslēgusies, un tagad balsosim par pirmo kompromisa grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts ir skaidrs. Pieņemts 14, atturas pieņemts 15, par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas noraidīts. 85 par pret atturas noraidīts. 86, tie bija identiski. 84. par, par, ar mutisko grozījumu, par. 84. ar mutisko grozījumu, par, pret. Nav skaidrs, balsojam vēlreiz. 84. ar mutisko grozījumu. Un uh, balsosim elektroniski, lūdzu. Sākam balsot. Tautas partijā viens par daudz. Un pieņemts. 83 ar mutisko grozījumu. Atkrīt. Labi, tātad 16. grozījums par pret atturas norādīts. 70, 87 par pret atturas pieņemts. 88 par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret Markin Geviča kungs, mums ir zināmas grotības. Priekšsādātāji kungs, es tikai vēlējos izteikt priekšlikumu svītrot vārdu only no kompromisa priekšlikuma. otrajā daļā balsojam par, izskatās, ka par to ir panākta vienošanās starp referentiem, ka vārds only tiek svītrots. Piekrītat? Tas būtu mutiskais grozījums. Tad pārējiem pie trešā kompromisa ar šo nelielo grozījumu par. Trešais kompromiss ar mutisko grozījumu pret. Atturas pieņemts. 85 par. Es atvainojos labo sevi priekšsādātājs 95. grozījums mana kļūda. 95. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss pār, pār 4. kompromisu, pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 100. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts atturas pārbaudīsim elektroniski, neesmu pārliecināts. Sākam balsot. Vai varam slēgt balsošanu? Pieņemts. 19. pār, pret, atturas, noraidīts. 101. Pareizi. Balsojam par, pret, atturas noraidīts. 102. 102. atkrīt, balsēm par 20. grozījumu, tas arī atkrīt, 104. Mums ir jābalso par 103. 103. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Divdesmitais atkrīt, 104 atkrīt, 21. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 105. par, pret, atturas pieņemts, 22. par, pret atturas pieņemts, 23. pār, pret atturas noraidīts, 106 pār, pret atturas noraidīts, 24 pār, pret atturas noraidīts, pārbaudīsim labāk elektroniski. 24. El, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. grozījums pār pret atturas pieņemts. 25. pār pret atturas. Es uh, neesmu pārliecināts vēlreiz. 25. grozījums pār parādiet. 25. pār, turiet rokas paceltas. Pret. Atturas. Nē, mums jāpārbauda elektroniski, jo es neesmu pārliecināts. 25. pār. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. pār pret, atturas noraidīts. 108. pār, pret, atturas pieņemts. 109 pār, atkrīt, atvainojos, saka priekšsādātājs, 109, 110 atkrīt, jo ir pieņemts 108, 27 grozījums pār, pret, atturas noraidīts. 111. Um, ir atsaukt, 112, 113, 114 par, pret, atturas. Balsosim elektroniski lūdzu. Man ir grūti pateikt. Sākam balsot. Par 112, 113, 114. Beidzam balsot. Viena balss tautas partijā padaudz. Balsosim vēlreiz, atvainojiet. Tomēr ir notikusi kļūda. Mums ir jābalso vēlreiz. 112, 113, 114. Sākam balsot. Vai pašlaik viss ir kārtībā? Jo vai EPP var balsot vēl divi cilvēki, tas tā rēti gadās. Pieņemts. Pārējiem pie 29 pār, pret. Vēlreiz lūdzu. 29. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 30. grozījums par pret, tri, par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, atvainojiet, bet tas nav tik vienkārši. 30. grozījums vēlreiz sākam balsot. Tautas partijai viena balss par daudz atkal. Vai viss ir kārtībā? Noraidīts. 30. grozījums pār. Atvainojiet, saka priekšstādātājs. 31. atkrīt, 32. atkrīt, 2 atkrīt, 5. kompromiss. Par 31. grozījumu mums ir jābalso, jo 30. tika noraidīts. 31. grozījums pār pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 31. grozījums pārbaudām. Sākam balsot. Viens EPP par daudz. Beidzam balsot pieņemts. 32. arī par to būtu jānobalso. 32. pret. Mirklīti. 32. grozījums par. Paldies. Pret. Atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss grozījums pār pret. Pārbaudīsim elektroniski. Piektais kompromiss sākam balsot. Divu ETP balsu par daudz. Balsojam vēlreiz. Beidzam balsot. Kas tagad notiek? Balsosim vēlreiz. Bija tehniska problēma. Balsojam vēlreiz. Sākam balsot. Labi, varam beigt balsot pieņemts. 27 pār, 25 pret, 1 atturas. Pārējām pie 33. grozījuma. Pār, pret, atturas, pieņemts. 34. Nē, tomēr balsēm par 34. 35. arī atkrīt, tad pārējiem pie trešā grozījuma par pret atturas pieņemts. 36. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Atvainojiet, balsojam par 36. grozījumu, sākam balsot. Viena ETP e balss par daudz. Viena ETP balss par daudz. Tagad ir labi. Divdesmit septiņi pret divdesmit septiņi noraidīts. Sastais kompromisa grozījums par pret, atturas, noraidīts. Tas bija skaidrs. Es domāju, ka šeit bija skaidrs. Jūs gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim sastais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Gandrīz skaidrs. Eh, pārējām pie 37. par pret atturas norāda. 41. Atvainojiet. Eh, balsojam par 41. un 43. grozījumu par pret atturas noraidīts. At 38. pār pret atturas pieņemts. 39. pār pret atkrīt. Tomēr šis uh, grozījums atkrīt. Šeit ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mēs runājam ne tikai par kompromisu grozījumiem, bet arī atsevišķajiem. 40. grozījums atkrīt. 4. par to balsojam arī atkrīt. 42. Uh, par to balsojam par, pret, balsosim. Es eh, vēlreiz gribēju uzsvērt, jūs man ļoti palīdzat, ja jūs paturat roku. 42. pār, pret, atturas noraidīts. 7. kompromisa grozījums pār, pret, pārbaudīsim elektroniski. 7. kompromisa grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un noraidīts. 26 pret 26. Līdz ar to pārējiem pie 45. grozījuma par pret. Vēlreiz 45. grozījums par pret Vesela virkne deputāti nebalso pret. Atturs norēdīts. 44. pār. Pret. Atturs pieņemts. 5. grozījums pār. Pret. Atturs norēdīts. 48. un 49. ir identiski pār pret atturas pieņemts. 50. grozījums pār pret atturas pieņemts. 6. pār pret atturas norādīts. 7. pār pret atturas norādīts. 51. Eh, par pret atturas, noraidīts. 53. grozījums pār, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 30, 53. pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50, um, 52. kā papildinājums pār pret atturas pieņemts. Es pārēju pie 8. kompromisa grozījuma pār pret atturas pieņemts. manuprāt, pie devītā pārējiem devītais grozījums pār pret atturas noraidīts. 62. pār pret atturas pieņemts. 63. pār pret atturas pieņemts. 10. pār pret atturas pieņemts. 64. pār pret atturas noraidīts 11. grozījums. Pārbaudīsim, pārbaudam 64. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. 11. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 65. pār, pret, atturas, pieņemts 48. pār, pret, atturas, pieņemts 47. pār, atkrīt. 47. grozījums atkrīt, jo 48. tika pieņemts. Un nu pārējām pie galīgā balsojuma, bet vispirms uzklāsīsim vēl Žadokongu. Uh, paldies, priekšsādātāji. Es uh, zinu, kāda ekonomiskā, sociālā un politiskā nozīme ir ogļrūpniecībai un kalnrūpniecībai. Tomēr par to, ko mēs pašlaik uh, šeit nobalsojām no budžeta viedokļa, no sociālā viedokļa un no apkārtējās vidas viedokļa, uh, neatbalstāmi, un tāpēc es negribētu balsot, atbalstīt šo ziņojumu. Pieņemam zinošanai un nobalsojam galīgajā balsojumā, elektroniski sākam balsot, beidzam balsot, tagad beidzam balsot. Jā, atzinuma, atzinums ir pieņemts, apsveicu referentu. Skaidrs vairākums. Līdz ar to pāriem pie astotā darba kārtības punkta - energoefektivitāte. Šis uh, ziņojums ir vēl sarežģītāks. Un uh, tāpēc uh, lūkšu jūs palīdzību vēlreiz. Sākam. Tātad 63. Uh, grozījums par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astoņdesmit trešais grozījums par. Ko es aizmirsu? Nē, 50, 65. Eh, atkrīt. 83. grozījums. Eh, mēs eh, droši vien varam to uzreiz darīt elektroniski. Sākam balsot, jo šeit būs um, minimāls pārsvars. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 pār, 24 pret. Astotais kompromiss pār. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 8 plus 1 par pret atturas pieņemts. Un nu 89. grozījums par pret atturas noraidīts. 9. Pārbaudām 89. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 107 par, pret, atturas pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss, es atvainojos, 114 balsojums par daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas nesapratu. Dalītais balsojums. Balsosim elektroniski. Otrā daļa. 114 grozījumam sākam balsot. Beidzam balsot. Viena balss CTP e par daudz. 27 pret 27 noraidīts. Pārējiem pie kompromisa 12 plus 1 pār. Nē, atvainojiet, priekšsādātājs saka 116 grozījums. Pār. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 12 plus 1 pār. Pret. Atturas noraidīts. 90 atkrīt. Jūs gribējāt pārbaudīt 12 plus 1 elektroniskajam. Ja? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, atvainojiet, noraidīts. Tas bija skaidrs. 90. līdz ar to atkrīt, 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. E, kompromiss par pret atturas pieņemts. 91. E, mums ir jābalso atsevišķi par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss par pret Kas tad nu atkal, labi, pārbaudīsim 91. grozījumu. Ja jūs nebalsojat, es uh, varu skatīties, kas uzrādās balsojumā. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 15. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 122. atkrīt. Ak, nē, par 122. grozījumu tomēr ir jābalso divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, Simt divdesmit otrais grozījums, pirmā daļa pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divdesmit seši pret divdesmit seši tas uh, nozīmē, ka noraidīts. Tomēr balsojam par otro daļu, par, pret, atturas noraidīts. 123. atkrīt, 124. balsosim, par, pret pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 16 pār, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 18. kompromisa grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 150. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 151. par, pret, atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Simt sešdesmit astotais pāri, pret, atturas, pieņemts. Divdesmitais kompromiss pāri, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 128, 182 pār pret atturas pieņemts. 186 pār pret atturas noraidīts. 186 pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. 186. grozījums pieņemts. Simt astoņdesmit septiņi pār, pret. Vienu mirklīt, kolēģi, jūs kliedzat pārbaudīt elektroniski, un es vēl neko uh, nebiju teicis. Jūs arī necēlāt rokas. Celiet rokas, un tas atvieglo mums visiem darbu. 187 pār pret, atturas, un tagad, manuprāt, ir skaidrs pieņemts, bet pārbaudīsim, tagad vismaz es to spēju saprast. 187. pār, sākam balsot, es atvainojos, pret, es beidzam balsot, pieņemts. atturas pieņemts. 194. atkarīt, 22. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 23. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Di 211 par, pret, atturas pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 225. Um, par, pret, atturas pieņemts. 226. atkrīt, 27. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 233. par, pret, atturas pieņemts. 234. trijās daļās pirmā daļa par, otrā daļa uh, par, pret, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim, otrā daļa pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts, trešā daļa pār, pret, pret atturas noraidīts. 28. kompromiss par pret atturas pieņemts. 98. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa atkrīt. Varam pāriet pie 238 kā papildinājums, vai referents kaut ko vēlas par to teikt, lūdzu, Bensina kungs. Priekšsādātāji par grozījumiem 20. pantā man ir jāsaka, ka tas um, ir iekļauts 28. kompromisa grozījumā. Labi. Ja tas ir iekļauts, tad mums uh, nav par to jābalso, un mēs varam pāriet pie 245. Tā. Tātad pie 29. kompromisa pār pret atturas pieņemts. 252. pār pret atturas noraidīts. 253 pār pret atturas noraidīts. Atvainojos, pieņemts. Pārēj pie 254, 255, 256, 257 pār pret atturas pieņemts. 31. kompromisa grozījums pār pret atturas pieņemts. 31 plus 1 kompromiss. Ļoti sarežģīti. Kompromiss 31 plus 1 pār pret atturas pieņemts. Divsimt četrdesmit septiņi, divsimt sešdesmit septiņi atkrīt, trīsdesmit otrais grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 272 kā papildinājums Bensenekungs Arī šeit uh, šī daļa ir iekļauta 32. Uh, kompromisa grozījumā. Uh, paldies par šo norādi. Arī tas atkrīt. Žado kungam ir pretais viedoklis, došu viņam vārdu. Es atvainojos priekšsādātāji, bet es uh, apstrīdu to, es tam nepiekrītu, jo šis, uh, kompromis, uh, šis uh, priekšlikums nav iekļauts kompromisa grozījumā. Labi, tad uh, Viens saka, tas ir iekļauts, otrs saka, nav iekļauts. Žado kungs uh, prasa, un arī iepriekšējo reizi uh, mēs uh, piedzīvojām šādas pašas problēmas, tāpēc mums ir uh, jānoskaidro, kāda ir procedūra, ja mm, grozījuma priekšlikuma iesniedzējs uz to pastāves, labprāt uh, rīkot par to nobalsošanu. Manuprāt, tas ir saprotams. 272. balsojam. 272. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Savādāk atrisinājām problēmu. 274. atkrīt. Pareizi, ja? 278. 184. Eh, to mēs varam skatīt kopā, jā. Ja? Pa, kā papildinājums 85. 86. pārpret atturas. Tā tad eh, noraidīts kā papildinājums. Kompromiss pārbaudam. Atvainojiet, pārbaudām elektronisku 284, 285, 286 kā papildinājums balsojam. Nu, beidzam balsot. Un pieņemts, izrādās, ar vienas balss pārsvaru. Paldies! Kompromiss 32 plus 1 pāri. Pret atturas pieņemts. Kompromiss kompromis 33 pār pret atturs pieņemts. Kompromiss 34 pār, pret, atturas pieņemts. 35. kompromiss, nē. Jā, 35. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 301. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pārbaudam 301. grozījumu, sākam balsot. Viena ETP balss par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Aizvien grūtāk ir uh, redzēt. Pārējiem pie 36. kompromisa. Pār, pret, atturas pieņemts. 37. Uh, kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 311. grozījuma otrā daļa. Par to mums ir jābalso atsevišķi pār, pret, atturas, noraidīts. Mutiskais grozījums ir jāskata arī kopā ar šo. Pašlaik pārbaudīsim otro daļu 311. grozījumam, ņemot vērā mutisko grozījumu. Vai par to ir atsevišķi jābalso? Tātad bez mutiskā grozījuma. Balsojam tikai par otro daļu. Elektroniskā balsošana ir sākusies. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad pārējām pie referenta priekšlikuma mutiskais grozījums pār. Pret pieņemts. Bet reizēm ir grūti saskatīt pārējiem pie 312. pāri pret. Pārbaudīsim 312. Pār, a, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. lūdzu izrādiet sapratni, jo ir reizēm grūti novērtēt. 38. kompromiss par pret atturas pieņemts. 321 pār pret. Pārbaudīsim elektroniski 321. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 322 pār. Pret. Atturas noraidīts. 323 pār. Pret. Tas bija pārāk ātri. 323 pāri vēlreiz. Pret atturas pieņemts. 324 pār pret atturas pieņemts. 39. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 328 pār pret pārbaudīsim elektroniski 328 grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Kāds nebalso šobrīd, bet noraidīts. 329. Par to ir jābalso atsevišķi pār. Pret. Atturas noraidīts. Un 329. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Lūdzu, visi nobalsojiet. Jā, pašlaik ir. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. kompromiss pār. Pret. Atturas pieņemts. 40. kompromiss pār. Pret. Atturas pieņemts. Uh, 337. pār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 pret atturas pieņemts. 344. Uh, divās daļās, pirmā daļa mm, ir iekļauta, otrā daļa pārpret atturs pieņemts. 346 pārpret atturas pieņemts. 43. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 349 pār pret atturas pieņemts. 45. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 360 atkrīt. Eh, kompromiss 46. Eh, Bencena kungs lūdzu. Jā, runājot par uh, 364. Eh, grozījums 35. Eh, a pantā, tad eh, tas ir iekļauts kompromisām. Labi. Tad mums ir jāpāriet pie 48. kompromisa grozījuma par, pret, atturas, pieņemts. 371 pār, pret atturas pieņemts. 372 pār pret pārbaudīsim elektronisku. 372. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 373 par, pret, atturas Es vairs nespēju. 373. Vai neviens uh, nav pāra? Pret. Atturs pieņemts. 375 pār. Pret. Atturas noraidīts. 375. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Reizēm šo viens balss pārsvaru ir grūti redzēt, bet uh, tas ļoti palīdz, ja jūs paturat rokas gaisā. 376 pār. 376 pār pret atturs pieņemts. 378 pār pret atturas noraidīts. 379. pār pret pret atturs pieņemts. 385. divās daļās pirmā daļa pār pret atturas noraidīts, otrā daļa pār. Mums ir divas lielas frakcijas, labi. Pirmā daļa pārbaudīsim elektroniski 385. grozījumu pirmo daļu. Beidzam balsot. Nē, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa par. Pret. Atturas noraidīts. 47. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 48. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 397 pār pret atturas pārbaudīsim. 397 pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 397. Mēs šobrīd balsojam. Beidzam balsot. Ja. Ich wiederhole noch mal die Abstimmung. Es vēlreiz atkārtoju, jo runāju pārāk ātri, vienkārši pārāk ātri tas viss notika. Tātad 379 balsojam elektroniski, sākam balsot. Atvainojos 397. Beidzam balsot. Noraidīt. Ne. Jā, tas bija to vērts. Nākamais 402. Nē, atvainojos, saka priekšādētais numurs 400 par pret atturas pieņemts. 402 pieņemts. 49. kompromiss. 400. Es teicu, ka 49. ir nākamais. Lūdzu, kas atbalsta kompromisu? Kas pret? Atturas pieņemts. 410 par pret. Tas bija atkal par ātru. 410 par. Pret Pārbaudīsim elektroniski 410. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mīnu, tātad noraidīts 411 par. Pret atturas pieņemts 412 par. Pret atturas pieņemts 413 par. Pret atturas noraidīts. 414 par, pret, atturas pieņemts. 415 par, 414 pārbaudām. 414 elektroniski sākam, beidzam balsot, noraidīts.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 Paldies. Kas pret? Nav nekādas jēgas. Malsojam elektroniski. 16. One PP, one PP too much. Viena uh, tautas partijas balss par daudz. Paldies. Noraidīts. 417 par pret, atturas pieņemts. 418 par, pret. 418 atturas noraidīts. Varam arī pārbaudīt 418 balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 420 par Kolēģis Tomas kādu vēl ievada zālē. 420, kas par? Pret? Atturas noraidīts. Tas šķiet bija skaidri. 420. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts 420. Jums taisnība 421 par. pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss. Varbūt vajadzētu pasūtīt pusdienas. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas noraidīts. 16 par pret aptura, atturas noraidīts. 16 vēlreiz pārbaudām 16, sākam balsot elektroniski. Lūdzu, visi balsojiet katru reizi, beidzam balsot, pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Par ot, 20. grozījumu mutiskais priekšlikums par Kolēģis Vidāls Kvadras lūdzu. Ja visi šeit balso, cik tad, ja visi balso, cik ir maksimālais balsu skaits, kas ir iespējams? Ja visi balso, kam ir balss tiesības, kāds ir maksimālais balsu skaits, kas var parādīties ekrānā. Tas var būt 53, saka uh, priekšēdētājs, bet uh, tas dažkārt visi nenobalso. Bet šodien tie ir 53. Tātad, ja visi balso, tad 53. Parasti ir 60 vai ne? Nē, Es man tūlīt pateiks 55. Ja visi ir klāt, tad 55 balsis. Un šodien mums ir 53, tas bija maksimālais skaits, kas šodien bija. Paldies! Pirmais kompromiss. Vēlreiz par pirmo kompromisu par. Atvainojos, saka priekšēdētājs. Atvainojiet, saka priekšēdētājs. Otrais kompromiss, nē, 20. mutiskais grozījums, par 20. mutiskais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts, 24 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim labi. 24. grozījums. 24. lūdzu. Sākam balsot. Daudz vēl var paspēt nobalsot. Lūdzu, balsojiet, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 36. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīt. 37, 38, 39, kas par, pret, Pārbaudīsim. 37, 38, 39, visi vienādi, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 41. par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 44 par, pret, atturas noraidīts. 45 par, par 44, 44. Sākam balsot par 44. Beidzam. Nē, noraidīts. Tomēr 44. ir noraidīts. Skaidrs. 45. par pret pārbaudam 45. sākam balsu. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. atkrīt, 47 par pret. Un pārējie atsakās balsot. Jūs atsakaties pildīt savus pienākumus. Pieņemts. Kompromiss 6 plus 1. Kas par? Pret. Apturas pieņemts. 48. Pirmā daļa par. Otrā pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, šķiet noraidīts. Kas grib pārbaudīt, labi pārbaudam otro daļu 48. Beidzam pieņemts. 50 par, pret, atturas, pieņemts. 52 par, pret, atturas, noraidīts. 53 par, pret, atturas, pieņemts. 54 par, pret, atturas, pieņemts. 55. atkrīt, 56. par, pret, atturas pieņemts, 57 ar mutisko grozījumu, 57 kas par, Paul Rībik lūdzu tev vārds. Tas ir mans grozījums Un, manuprāt, tas ir pārāk kategoriski. Es esmu pret šo mutisko grozījumu. Tātad balsojam par oriģinālo redakciju, kas par bez mutiskā grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. Tas taču nav nopietni. Kolēģis Rībiks Tātad mēs balsojam elektroniski bez mutiskā grozījuma par 57. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar nelielu balsu vairākumu. 58 atkrīt, 59 kas par pret atturas noraidīts, 60 atkrīt. 60. Balsojam pār 60. Kas par pret? Atturas noraidīts 60. Pārbaudam 60. sākam balsot elektroniski. Pieņemts. Nē, noraidīts, saka priekšēdētājs. 61. atkrīt, 62. kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais numurs. Par to nav jā, jābalso. Piektais numurs, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Divi atkrīt. Tagad 3, 4, 5, 6, 7, 8, viss kopā, kas par pret atturas. Pieņemts pirmais no NV, otrais no NV atkrīt, pirmais, otrais arī, trešais. Ce mēs balsosim par ceturto, 4 NV, kas par pret pret un kas atturas noraidīts. 5 NV atkrīt, 6, 6 NV, kas par pret atturas noraidīts, 7 NV par pret atturas pieņemts. 12 NV, kas par pret atturas pieņemts. 14 NV par, pret, atturas pieņemts, 16 NV par, pret, atturas pieņemts, 18 NV, 19 NV, otrā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts, 22 atkrīt. 23 NV par, pret, ah. pārējie. Vēlreiz lūdzu, 23 par, pret, atturas. Pārbaudam elektroniski. 23. šķiet, ka pieņemts. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 24 par, pret, atturas, noraidīts 25 par, pret, atturas, pieņemts, 28 par, pret, atturas, pieņemts, 30 NV par, pret, atturas, pieņemts, 31 par, pret, atturas pieņemts, 33 par, pret, atturas pieņemts, 34 par, pret, atturas pieņemts, 35 par, pret, atturas pieņemts. Regī numurs 2, kas par, pret, atturas pieņemts, 3 par, pret pret atturas pieņemts. 8 regī par pret atturas pieņemts. 10 par pret atturas pieņemts. Līdz ar to sākam galīgo balsojumu. Beidzam balsot. Viena balss no tautas partijas par daudz, pēkšņi mūsu ir 54. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Paldies! Nākamais ziņojums. GDP, IKP, pirmais kompromiss par Trešais kompromiss, saka priekšādātājs, kas par pret atturas pieņemts. 26 par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 29 par pret atturas pieņemts. 30 par pret atturas pieņemts. 32 par pret pret atturas pieņemts, 33 par, pret atturas pieņemts, 34 par, pret atturas pieņemts, sestais kompromiss par, 34, pārbaudam 34. 34. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Tā jau arī bija. Un patiesi, jūs esat patiesi draugi. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 36 par, pret, atturas pieņemts, 38 par, pret, atturas noraidīts, pieņemts, atvainojos, saka priekšēdētājs, 39 par pret, atturas pieņemts, 40 par pret, atturas noraidīts, 41 par pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret atturas pieņemts, 52 par,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 pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 19 par pret atturas noraidīts. 20. Markus Pipers, lūdzu, es gribētu tautas partijas balsojumu sarakstām pateikt, par to pateikt sekojošo. Cukalas kungs e, piedāvāja man papildus argumentus. Es gribētu tautas partijas delegātus, tātad e, deputātus balsot par 20. Lūdzu, kas par 20. pret atturas pieņemts, 21. par pret atturas pieņemts. Pirmais par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Trīs par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Seši par, pret, atturas pieņemts. Septiņi par, pret, atturas pieņemts. Galīgais balsojums sākam balsot. Kam ir jākam noch, menš? Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Paldies visiem. Sveicu referentu. Tik augundze ziņojums nākamais par Melno jūru. Pirmais kompromiss par, pret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 atturas pieņemts, trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts, 15 par to jābalso. Piektais kompromiss vispirms par, pret atturas pieņemts, tagad 15. Nē, atkrīt. 20. numurs, kas par? pret, atturas pieņemts, 21 par, pret, atturas pieņemts, 22 par, pret, atturas pārbaudam 22. 22. Lūdzu elektroniski. Beidzam balsot, pieņemts. 23 par pret, atturas pieņemts, 24 par, pret, atturas pieņemts, 25 par, pret, atturas pieņemts, 26 par, pret, atturas pieņemts, 27 par, pret, atturas pieņemts, 28 ar mutisko grozījumu par, pret, atturas pieņemts, 29 par, pret, atturas pieņemts, 30 par, pret, atturas pieņemts, 31 atkrīt, 32 par, pret, atturas pieņemts, 32 par, 33 par, pret, atturas pieņemts, 34 par, pret, atturas pieņemts, noraidīts, 35 par, pret, atturas pieņemts, 36 par, pret, atturas pieņemts, 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 41 par, pret, atturas pieņemts, galīgais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Apsveicu referentu. Nākamais Kohmērinas kundzes ziņojums. Pirmais. Danke sehr. Liels paldies, pret, atturās, pieņems. Otrais, at, trešais, ceturtais, at, pret pieņemts. 5 divās daļās. Pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Sestais uh, par pret atturs pieņemts. Septītais par pret atturs noraidīts. Astotais par pret atturs pieņemts. Devītais par pret atturs pieņemts atturas pieņemts. Desmitais pār, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmit pār, pret. Vienpadsmitais jāpārbauda. Atka, atklājam balsošanu, sākam balsot. Vienpadsmito pārbaudam. Sākam, beidzam. Tātad noraidīts. 12 pār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 Pieņemts. 18 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 19 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 20 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 21 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 23 par. Pret atturas pieņems. 22 pār pret atturas pārbaudām, 22 pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 24 pār. Pret atturas pieņems. 25 par pret atturas pieņems. 26 par pret atturas pieņems. 27 par. Divdesmit septiņi atcelts, divdesmit astoņi par, pret, atturas pieņems, divdesmit deviņi par, pret, atturas pieņems, trīsdesmit par, pret pret. Atturas. Pārbaudam. 30. pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidra pozīcija noraidīts. Tas bija 30, 31 tagad. Par. Pret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 atturas noraidīts. 38 par pret atturas noraidīts. Tā mēs uzsākam galīgo balsojumu. Lūdzu, sāciet balsot. Beidzam balsošanu. Tā, pieņemts bet šī pēdējā balss vēl bija svarīga. Līdz ar to mēs nonākam pie Ek kundzes ziņojumu. Vai tas būtu pēdējais? Mums nedaudz, nedaudz jāveic vēl pārbaudīt, tomēr nē. Pirmais kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 16 par, pret, atturas noraidīts. 17 pār pret atturas nor pieņemts. 21 pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vai atvainojiet, es aizmirsu. Es aizmirsu, es aizmirsu, saka runātājs. Paldies maniem kolēģiem. 32 a, par pret atturas pieņemts. Tagad būs ceturtais kompromis par pret atturas pieņemts. Piektais kompromis par pret atturas pieņemts. Sestais kompromis par pret atturas pieņemts. Tālāk 36. 36 par pret atturs pieņems. Septītais kompromiss par pret atturs pieņems. 44, 45 par pret pārbaudam. 45 pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Deviņ, 49 par, pret, atturas pieņemts. 50 par, pret, atturas pieņemts. 51 par, pret, atturas arī pieņemts. Devītais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 59. Atvainojiet, sakrunātājs, vai es aizmirsu? Atvainojiet, 58 par pret atturas pieņemts. 59 par pret atturas pieņemts. 60 par pret atturas pieņemts 62 par, pret, atturas pieņemts 11 par, pret, atturas pieņemts 12 kompromis par. Vai atkal es kļūdījos? Man tiešām jādodas atpakaļ uz gultu. 63. pirmā daļa, jā, to es neredzēju, to es pārskatījos. Atvainojiet, 63. pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Tagad 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 64 par pret atturas pieņemts. 70 par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad būs uh, 76. Vai mums tas viss uh, atsevišķi, jā, par visu atsevišķi jābalso, ja par, par visu kopā? Tomēr nevar atsevišķi. Se, 76 par pret atturas pieņems 77 par pret atturas pieņems 79 par pret atturas pieņems 80 par pret atturas pieņems 81 par pret atturas pieņems 82 par pret atvainojiet, mums būs uh, kāds komentārs. Es atvainojos, uh, neliels mutisks grozījums no Gutjeres Rodrīgeses kundzes. Un teksts šādi, ņemot vērā, ņemot vērā sekvestrēšanas uh, svarīgumu, tas uh, ir jā, jāuztver kā netradicionāla uh, teritoriju pārtiks ražošanai un tā tālāk. Tāpēc es labprāt vēlētos uh, pieņemt šo mutisko grozījumu. Labi, tātad 82 ar šo mutisko grozījumu. Ja ir vēl kādas šaubas, ja kurš par pret atturas pieņems? Pirmais numurs. Vai to var visu kopā, tātad no 1 līdz 9 visu kopā, visi šie ir, visi punkti ir no ekkundzes. Kurš par? pret atturas gandrīz vienbalsīgi. Līdz ar to mēs nonākam pie galīgā balsojuma. Tas ir pēdējais balsojums šajā dienā. Atsākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi apsveicu. Gribu pateikties manam kolēģim, kurš vienlaicīgi ir uh, sastādījis sarakstu un vienlaicīgi arī apkalpojas uh, eh, šo nelielo elektronisko iekārtu. Tas tiešām ir varans sasniegums. Paldies visiem, bet lūdzu, lūdzu ievērojiet mieru, jo mēs esam lūguši komisiju runāt par 15. punktu. Tātad visi, dārgie kolēģi un kolēģis. Lūdzu, kam neinteresē šis punkts, dodieties ārā, jeb arī uzvedieties lūdzu klusu. Labi, Remeka kungs. Kolēģi Remek, vai jūs vēlētos iepriekš vēl ko teikt, jeb eh, došu vārdu uzreiz komisijai? Kā jūs vēlētos? Es domāju, ka mums vajadzētu uzreiz uzklausīt komisijas teikto labi. Klausieties, lūdzu. Es taču lūdzu, esiet klusi, jo komisijas pārstāvi īpaši gaidīja kolēģi un kolēģis. Vai būtu iespējams uh, ievērot klusumu, dāmas un kungi? Es domāju, ka tas būtu tikai godīgi, ja mēs uh, pievērstu uzmanību komisijas pārstāvē, lai uzklausītu viņas um, pozīciju. Jekaterīna Kavāda, ja es pareizi izrunāju šo vārdu, es īsti nezinu, bet uh, dod vārdu jums, lūdzu. Uh, paldies, priekšsādātāji. Es, es mani sauc Jekaterīna Kavadā, un uh, paldies, ka devāt man vārdu. Tad... Gribētu atvainoties arī par to, ka nebija klāt no rīta, kad tika jau apspriest šis punkts. Tagad es pavisam īsi vēlētos informēt jūs komiteju par darbu turpinājumu, par starpvērtējumu, kas attiecās uz EGNOS satelīta navigācijas programmu. Komisija ir pienākums uh, sniegt jums būtisku informāciju un arī padomu par to, kā notiek realizācija šim projektam Eh, un ziņot arī par problēmām, kuras bija pēdējos divos gados. Mums pēdējos divos gados bija gan sasniegumi, gan arī dažādas, dažādas problēmas. Un <clears throat> mēs vēlētos arī runāt par šiem riskiem, ar kuriem sastapās Galileo. Komisija labi zina. Ko jūs gaidāt no ziņojuma. Kopš marta Remeka kungs vēlās sagaidīt no komisijas kādu signālu, lai labāk uh, izstrādātu savu uh, ziņojumu. Un gribētu jūs uh, informēt šodien, vismaz nekādu attaisnojumu. Un ir divi iemesli, kuri saistīti ar pirmkārt pašu programmas veidu un otrkārt arī ar institucionāliem jautājumiem. Svarīgs arī jautājums par programmēšanu. Ar šo ziņojumu komisija vēlas uh, uzsākt svarīgu un nopietnu diskusiju ar padomu un parlamentu. Mēs gribam izveidot solīdu programmu, mēs gribam eh, skaidrs fin norādes par finansēm. Mēs gribam veikt arī izvērtējumu, lai varētu attīstīt realistisku uh, programmu. Komisija ir eh, spējīga sniegt jums datus par finansēm. Jo mēs jau gribam ar eh, eh, šo satelītu sistēmu uzsākt jau 2011. gadā. 25. oktobrī tika parakstīti četri līgumi, un vēl divi tiks parakstīti līdz gada beigām, jeb nākošā gada sākumā. Institūcija ziņā ir tā, ka Galileo ir, ir jābūt kā neatkarīgam pakalpojumam, bet finansēm ir jā, jātiek komi, koordinētām ar komisijas budžetu. Un mēs zinām, ka 19. oktobrī komisija ir pieņēmusi savu ziņojumu par komisijas budžetu. Un kopš tā laika mums ir labāka skaidrība par to, ka mums nebūs papildus līdzekļu šai programmai līdz 2014. gadam. Un šajā kontekstā komisija un arī Tajani kungs Strasbūrā paziņoja, ka darba turpinās divos posmos. Līdz gada beigām, līdz, jeb 2011. gada sākumam, tiks izstrādāts paziņojums par šo pašreizējo stāvokli šī programmai un tiks iesniegt, tas tiks iesniegts padomei un parlamentam. Bet pirms eh, to, ko kolēģi pieņēms oficiāli, priekšsēdētāja vietnieks, padome un parlaments eh, sniegs savu informāciju. Un tad pēc šīs ziņojuma, kas tiks iesniegts padomē un parlamentam, <clears throat> mums būs šī informācija. Tad 2011. gadā varēs izteikt leģislatīvus priekšlikumus un un šī intensīvā diskusija, kas notiek starp jums un mums, ir jāuzskata par nepieciešamu, lai labāk izveidotu uh, programmu. Priekšsēdētāji kungs, cienītie deputāti, gribētu nobeigt ar divām lietām. Pirmkārt, Galileo jums un komisijai iesniegt strateģisku programmu. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka šīs programmas menedžeri mums ir pienākums un arī prieks un gods darīt to pēc iespējas ātrāk un labāk. Izveidot šo programmu pēc iespējas ātrāk un labāk un to īstenot. Uh, pat ja līdzekļi līdz uh, iespējams 2014. gadam nebūs, uh, jauni līdzekļi nebūs paredzēti. Un, un no 2014. gada mēs varbūt eh, kaut ko sasniegsim, un tad jau būs uh, iedarbināti 18 satelīti. Galileo tad varēs mūsu pilsoņiem un visai pasaulē piedāvāt savus pakalpojumus, kuri tiešām dos piekļuvi visiem pilsoņiem. Es lūdzu parlamenta atbalstu un domāju, ka šādā noskaņā mēs darbu turpināsim arī parlamentā, jo šī iniciatīva nav tikai komisijas iniciatīva, bet tā ir visas Eiropas Savienības iniciatīva, kura būtu jāatbalsta ikvienam. Paldies visiem par uzmanību un ar prieku gaidīšu jūs jautājumus. Eh, eh, paldies ehm, eh, komisijas pārstāvē par šo skaidro prezentāciju un kas attiecās uz parlamenta atbalstu. Pirms dažām nedēļām notika svarīga konference, kurā piedalījās arī parlamenta pārstāvi, un tas parāda, ka parlaments šīs, šajā virzienā ir ieguldījis lielus pūliņus. Došu vārdu Lamberta kungam tagad. Paldies priekšsādātājiem! Mūsu problēma ar Galileo ir tāda, to mēs esam teikuši jau vairākas reizes, ka šī programma jau ir uzsākta. Tas tā ir krietni vien aizkavējusies, un mēs redzam, ka kosmosa programmās budžeta deficīts bieži atstāja būtisku iespēju. Tas pats attiecās arī uz ITER. Uh, kura vadība tiek kritizēta, tomēr tur nekas vēl nav uzsākts. Šeit mēs esam jau uzsākuši projekta realizāciju, un um, šeit es varētu teikt sakojošo. Tā ir, id, ir ideja, ka šī projekta uzturēšanas un uzsākšanas izmaksas, ieskaitot 18 satelītus un vispārējo aprīkojumu, tad eh, mums taču būs nepieciešams investīcijas 20, 30 gadu laikā, ne tikai tuvāko 5 gadu laikā, ja mēs vēlamies darboties spēku sistēmu. Un uh, pašlaik, par cik mēs uh, runājam par 18 uh, satelītiem, tad uh, jūs uh, jau varat šobrīd uh, š, savu auto nolikt vietā, nekas taču neuzlabosies. Un es domāju, ka mums šeit ir būtiski jāpalielina līdzekļi. Uh, ja tiks pieņemts padomes lēmums par uh, savienības uh, turpmākajām izredzēm, uh, tiks uh, veikta novērtējuma tā, tām, un um, tad man rodas iespējas, ka uh, pašlaik uh, mēs sēžam uz diviem krēsliem, un tas vienkārši nav apmierinoši. Uh, mēs nezinām, vai mēs dabūsim darboties spēju sistēmu, un ja tā nebūs darboties spēja, tad tā būs lieka, un tad tā neko nedos. Šādas sistēmas jau ir, mēs zinām tāds piemērs, un tad šo naudu labāk izmanto citiem mērķiem, jo mūsu budžets taču nav neizsmeļams. Uh, Tātad, ja, ko, kamēr mēs nezinām, kādi būs finanšu apstākļi, ir ārkārtīgi grūti nolemt, pieņemt lēmumus informētas. Lamsdorfa kungs. Paldies, priekšsādātāji. Ransdorfa kungs. Es labprāt gribētu izteikties, jo nāku no dalību valsts, kura ir ārkārtīgi interesēta Galileo programmas attīstībā. Man ir jāsaka, es esmu ārkārtīgi. Uh, vīlies par to vēstījumu, kur mēs dzirdējām, jo saist, saist, saist, saskaņā ar to nekāds progress uh, nav panākts, un mums šeit arī nav ko apspriest. Es atkārtoju, ka es esmu ārkārtīgi vīlies. Uh, Frau Kollegin Tikau. Tikau, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, arī vēlējos pateikties komisijai par tās paskaidrojumiem. Uh, Es vēlējos norādīt un uh, vēlējos komisijai ieteikt uh, nākotnē strādājot pie pamatprogrammām pētniecībai līdz 2014. gadam paredzēt papildus līdzekļus, jo tad, kad mēs šeit runājam par Galileo, mums galvenokārt ir jārunā par infrastruktūras radīšanu. Šajā, es saprotu, ka šie 18 satelīti ir paredzēti, tomēr uh, ar to nav, nepiet, ar to nav pietiekami. Mums ir nepieciešama arī infrastruktūra uz zemes, un kamēr nav pakalpojumu, kas varētu padarīt šo Galileo projektu izmantojumu, līdz eh, šo 18 satelītu palaišanai 2018. gadā 30 eh, satelītiem vēlreiz. Tātad 18 satelīti līdz 2014. gadam un 30 satelīti līdz 2018. gadam. Paralēli mēs runājam par pakalpojumiem un lieto, lietojumiem, kas ir nepieciešami, lai atpelnītu investīcijas Galileo projektā un tās liederīgi izmantot. Holas kundze. Paldies! Uh, vispirms es uh, vēlējos uh, teikt, ka tas ir ārkārtīgi neapmierinoši, ka deputātiem ir tik maz informācijas no komisijas, kad mums jau lūdza balsot par naudas piešķiršanu Galileo, tas vienkārši nebija pieņemami ka mums bija jāpieņem lēmumi, balst, taustoties pa tumsu. Un uh, Es gribētu piekrist kolēģi komentāriem, tas ir ārkārtīgi, ne, tā ir ārkārtīgi neapmierinoša situācija, kas sagādā vilšanos. Informāciju mēs neesam saņēmuši, un mums ir jāsamierinās ar šādiem, šādu kavēšanos. Otrs mans komentārs vairāk attiecās uz to, ko teica Lamberta kungs un Tikau kundze Ja mēs paraugāmies uz šī projekta izmaksām, mums ir nepieciešams pilnīgs izmaksu novērtējs. No vienas puses mums ir jāzina, kas notiek, ja šis projekts tiek apturēts, bet no otras puses mums ir ļoti godīgi un caurskatāmi jālūkojas uz to, ko mēs iegūtu no programmas daļējas iedarbināšanas precetā pilnai programmai jo mēs saprotam, ka Galileo pievienotā vērtība ir pilnā programmā, kur Eiropas uh, uzņēmēji to var izmantot, kur tas eh, varētu veicināt inovāciju, virzību, un tas ir iespējams tikai tad, ja programma tiek realizēta pilnā apjomā. Es domāju, ka komisijas priekšlikumi pašlaik uh, rada risku, ka mēs varam īstenot tikai daļai programmu, un tas nevienam nenāks par labu, tomēr maksās daudz naudas. Paldies! Odī, kungs, lūdzu priekšstādātāji, es esmu pilnībā apmulsis. Komisija sav, nav, līdz šim nav pierādījusi, ka tā ir atbildīga un ka tā spēja vadīt liels projektus. Protams, kā zinām, virzības priekšu ir notikusi un tas uh, varbūt sola kādus panākumus nākotnē, bet goda vārds, es uh, tiešām esmu bez valodas. Mēs uh, esam tik daudz debatējuši par Galileo, mēs uh, zina, ka privātais sektors tur vēlējās piedalīties. Mēs eh, cerējām uz milzīgām investīcijām, tomēr beigās izrādījās, ka privātais sektors nemaz nevēlas piedalīties. Tur bija nulles rezultāts. Un eh, mēs runājam šeit par militārās neatkarības jautājumiem, par veselību. Mēs taču nevaram būt atkarīgi no amerikāņiem. Uh, ja amerikāņi vai ķīnieši rītdien izslēgs uh, savas um, GSP navigācijas uh, sistēmas, tad būtu ārkārtīgi izšķirīgi, lai mums būtu pieejama pašiem sava sistēma. Mēs nevaram to atlikt līdz mūžīgiem laikiem un to apšaubīt. Protams, ir uh, labi un uh, ļoti jauki, ka beidzot ir saņemts šis dokuments par infrastruktūru, tomēr es domāju, ka komisijai būtu mums ātrāk un pilnīgāk jāsniedz rakstveidā informācija. starp padome un deputātiem notiks diskusija un ir svarīgi, lai diskusija notiktu ne tikai komitejās, kur ir varbūt pāris desmiti cilvēku, bet arī visai komitejai ir jāsniedz informācija par šo projektu, un tas ir izšķirīgi, lai mēs zinātu, kāda ir uh, šī projekta uh, situācija ar to. Es uzskatu, ka <clears throat> tā kā satelīta palaišana ir drīz paredzēta, mums, es domāju, nevajadzētu šeit runāt par uh, šādām lietām. Es priecājos, ka finanšu perspektīvas pārskatīšanas laikā par to tiks runāts, un 12, 2011. gadā o, tiks risinātas diskusijas par finansēm. Tas a, man priecina. Iepr paldies a, priekšsādātāja kungs, a, saka Tošenovska kungs. Es esmu pārliecināts, ka problēma ir tajā ka mēs jau ento reizi mūsu komitejā runājam par Galileo. Uh, šeit ir runa par tehnisku projektu un uh, nevis par programmatīvu tēmu. Kad mēs runājam par tehniskiem projektiem, tad uh, tur ir konkrēti punkti. Mēs uh, zinām, kāda konkrēti satelīti tiks palaisti orbītā vai kad tiem būtu jātiek palaistiem, un es domāju, ka arī komisijai ir uh, savi plāni uh, attiecībā uz to, kā šie pūliņi iz, um, izskatīsies līdz 2013. un 2014. gadam. Tomēr es vēlējos saņemt konkrētu dokumentu, kurā mēs varētu definēt kontrolpunktus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs zinātu, cik tālu esam pavirzījušies uz priekšu, kāds pārklājums būs nodrošināts. Es saprotu, ka ar 30 satelītiem mums būs pilns pārklājums. Es vēlētos lūgt komisiju nekavējoties nosūtīt eh, mums eh, šādus dokumentus, lai mēs zinātu termiņus. Eh, šādas izmaksas 2012. gadā, šādas 2013. un tā tālāk. Es domāju, ka tādējādi jūs um, atbrīvosiet mūs no bažām par to, ka mēs nezinām, kas notiek ar Galileo. Galileo projekts jebkurā gadījumā ir lielākais kopīgais Eiropas projekts, tur ir savas tehniskas problēmas, bet ir paredzēts arī plānveida īstenošanas process. Mums ļoti bieži uzdod jautājumu, kas ir Galileo un uh, kāda šeit ir paredzēti termiņi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu sniegt atbildes uz šiem jautājumiem teiksim, tādā un tādā posmā tiks īstenota šāda vai tāda programmas daļa. Mēs nevaram teikt, ka 2014. gadā mēs jums tad sniegsim informāciju. To mēs nevaram darīt, jo ar šo programmu ir saistītas nodokļu sistēmas, transporta sistēmas, sabiedriskas sistēmas. Uh, sistēmas. Un, ja mēs vēlamies, lai šī programma būtu veiksmīga, tas viss ir jāņem vērā. Mēs Eiropas teritorijā pašlaik strādājam ar globālo pozicionēšanas sistēmu, kuru ir izstrādājuši, izstrādājuši ASV, bet, ja mēs veidojam šādu projektu, tad mums tas ir jāsaista ar attiecīgu sistēmu, mums būtu nepieciešama tehniskā projektu lapa ar konkrētiem datiem par to, kas 2012. un 2013. gadā ir jāpabeidz. Vai, teiksim, 2012. un 2014. gadā ir nepieciešams, lai parlaments apstiprinātu tik un tik lielus uh, finanšu līdzekļus, jo pretējā gadījumā projekts tiktu apturēts, uh, sekas, ko tas var radīt. Un uh, tāpēc es um, gribēju sacīt, ka šāda informācija parlamentam būtu ārkārtīgi svarīga. Mums ir jātiek informētiem, lai izvairītos no neskaidrībām. Mēs ļoti labi apzināmies šī projekta svarīgumu un parlaments vienmēr šo projektu ir ļoti atbalstījis, arī tā īstenošana ir atbalstīta. Tāpēc pašlaik būtu žēl, uh, ja jūs uh, zaudāt parlamenta atbalstu tikai tāpēc, ka pastāv daudz neskaidrību un ir vērojams informācijas trūkums par šī tehnoloģiski specializētā projekta īstenošanu. Šī, kā jau es minēju, ir nevis prokultatīva, bet ļoti tehniska tēma. Vēlreiz Holas kundze ir pieteikusies runāt. Paldies priekšsādātāji, es vienkārši vēlējos pieskārties uh, Odī kunga komentāram. Viņš pieminēja, ka Galileo ir um, saistīts ar militārās atkarības uh, faktoru, bet kad mēs iepriekš uh, runājām par Galileo parlamentā, tad um, komisija ļoti empātiski noliedza, ka ar šo projektu ir saistīti jebkādi militāri aspekti. Mēs par to balsojām kā par civilu projektu. Uh, ar eh, civiliem, civilām priekšrocībām, un ko tad komisija pašlaik saka attiecībā par šī projekta iespējām nodrošināt militāro neatkarību? Lamberts kungs, paldies priekšsādātāji, es gribēju īstenībā tieši jautāt par to pašu. Zaļo frakcijā varbūt es esmu izņēmuma gadījums Tomēr man ir grūti saukt par naivu. Protams, ka mēs šeit runājam par neatkarību un ir svarīgi, lai Eiropa būtu autonoma. Ar to man nav nekādu grūtību. Tomēr, ja mēs uh, sakam, ka mēs nepavisam nevēlamies militāro pusi šim projektam un uh, mēs vispār likvidējam savas armijas, tomēr es domāju, ka šī šī brīža pasaulē tas uh, nebūtu īsti adekvāti. Uh, Stratēģiski domājot, uh, es teiktu, ka tas mums ir vajadzīgs. Tomēr, kā jau minēts, projekta daļai realizācija nav pieņemama. Par to vajadzētu aizmirst uzreiz. Uh, Es eh, neapšaubu šīs eh, sistēmas nepieciešamību, bet eh, ir jābūt pilnā mērā realizētai sistēmai, un mēs nevaram šeit izrakstīt tukšus čekus, kad tiek solīts divreiz, trīsreiz, piecreiz vairāk, un mēs vairs nezinām, kur tad šie solījumi beidzas. Mēs gribam zināt, kur šī nauda tiks tērēta un kādā apjomā. Es uzskatu, ka mums ir jādomā par savienības aizsardzības jomu un mums ir jāparaugās, vai um, uh, mēs varam to pavilkt. Mūsu budžets ir ierobežots un ko tad mēs ar šo ierobežoto naudas apjomu dārām? Mums vajadzētu šodien izlemt, vai mēs vēlamies, lai Galileo sistēma tiktu realizēta pilnā apjomā, un ja mēs to vēlamies, tad uh, mēs, mums būtu jārēķinās, ka tas tiktu pagarināts šis projekts par desmit gadiem, iekavēts, un tas nozīmē, ka mums desmit gadus vēl būtu jātērē tam līdzekļi. Nē, tas nenozīmē, ka mēs gribam no Galileo atteikties. Tomēr, kad mēs um, sākām strādāt pie šī jautājuma pirms 10, 15 gadiem, mēs cerējām, ka tas notiks ātri, ka uh, mums eh, izdosies iekustināt privāto un publisko partnerību, tomēr, ja pašlaik ir tā, ka valsts eh, visā Eiropā stāv ar eh, pastieptu roku, tad tas nozīmē, ka aiz, īsta, šī projekta īstenošana kavējās. Es domāju, ka mēs nevaram šī, šo projektu apšaubīt ik pa trījiem gadiem. Uh, bet uh, mēs gribam prasīt, lai skaitļi būtu galdā, un uh, tad līdz ar to diskusija varētu beigties. Labi, tad došu vārdu atbildēji komisijai, lūdzu, vēlreiz. Paldies. Man prieks dzirdēt, ka Galileo Eiropas parlamentam ir tik ļoti nozīmīgs elements un ka diskusijas ir tik ļoti spraigas, kaut gan jaunu faktu uh, mums nav jau vairākus mēnešus. Ir vairāki aspekti, ko var apstiprināt, un ir arī vairāki, kas ir jānoskaidro, kur jānovērš pārpratumi. Ko es gribētu apstiprināt? Galileo tie nav tikai šie 18, 20 vai 25 satelīti. Eiropas Savienības un komisijas mērķis ir izveidot pilnīgu sistēmu. Mums ir regula, tātad likums, kas ir jāievēro, un par to, to atbalstīja gan Eiropas parlaments, gan padome. Tātad šai sistēmai ir jābūt bez robiem un bez trūkumiem. Un tas ir arī mans mērķis, uh, kas man ir acu priekšā strādājot un arī izstrādājot plānus. Un Eh, bez mērķiem pastāv vēl arī reālā dzīve, kas savukārt ir saistīta ar pieejamiem naudas līdzekļiem un ar pašreizējo finansējumu. Mēs nevaram noslēgt līgumus par 28 satelītiem, un ir divas iespējas, vai nu es padodos un atsakos, vai arī es piedāvāju stratēģiju, ar kuru mēs varētu panākt nu, labāko iespējamo variantu. Stat komisijas stratēģija nav nekāds noslēpums. Komisijas stratēģija paredz iet uz priekšu soli pa solim, noteiktos posmos līdz 2013. Saistīt. Tad tiek iesaistīti dienesti, sabiedriskās valsts iestādes, un es nevaru gaidīt līdz 28 par 28 satelītiem šie pakalpojumi beidzot nonāks tirgū. Mums ir jātīsta šo satelītu izmantošanas uh, veidi. Uh, Nākamais posms līdz 2017. gadam, kas atkarīgs arī no finansējuma, šeit mērķis ir izstrādāt pilnīgu sistēmu bez baltajiem plankumiem, un šeit nekādi kompromisi vairs nav paredzēti. Es jau desmit gadus strādāju Galileo projektā. Tas ir mans mērķis šī pilnīgā sistēma. Tā nevar būt kaut kā sistēma pa pusēji. Tai ir jābūt pilnīgai, un mums ir jādara viss iespējamais, lai pamazām tā tiešām varētu tirgu arī nonākt. Un stratēģijā jums ir jāņem vērā ļoti daudz aspektu. Un komisijas priekšnoteikums ir uh, pieņemt lēmumus uz visas pieejamās informācijas bāzes. Un pateicoties šim ziņojumam, jau pēc diviem, trīs mēnešiem likumdošanas projekts tiks ņemts vērā arī jaunajā budžeta projektā. Un kā jūs norādījāt, jūs, jums būs iespēja saņemt informāciju par finanšu līdzekļu pārvaldību, kas ir tātad to finanšu līdzekļu, kas ar jūsu piekrišanu ir nodota mūsu rīcībā. Un jūs redzēsiet arī, kā un kāpēc un kādos, kādās pozīcijās ir radušās papildus, izmai, papildus izmaksas. Nevis tāpēc, ka līdzekļu pārvaldība būtu slikta, bet tāpēc, ka tiem, kas strādās ar šo programmu, ir jāzina, nu, kā tad īsti papildus izmaksas ir radušās, un neraugoties uz šīm papildus izmaksām, ir jāpadomā arī par riska segumu, kādas ir jaunās vai atjaunošanas uh, um, konstrukcijas vai konstruēšanas iespējas. Kāda ir iespēja veikt nu, korekcijas un uh, kādas būs patiesās izmaksas tādā pētīšanas vai, vai prognozēšanas fāzē? Uh, Tas nav tik vienkārši palaist orbītā 25 satelītus un tad tikai uzturēt iekārtas funkcionēt spējīgas uz zemes. Ir svarīgi, lai resursi tiktu atbilstīgi, pareizi apsaimniekoti, un pēdējo 14 mēnešu laikā savāktā informācija liecina par to, ka Nu, līdzekļi ir jāplāno vairākus gadus uz priekšu. Runa ir par tādu kā nu, prognozi vairākiem gadiem, turklāt nevis tikai pieciem vai desmit gadiem, bet šis laika periods sniedzas tālāk nekā Eiropas saimnības finanšu uh, plānošanas mehānisms. Kā plānot šo sistēmu izmantošanu? Uh, un mēs nevaram arī tikai plānot 5 un 10 gadus uz priekšu, mums ir vajadzīgs tāds daudz lielāks laika ietvars vai posms. Un komisijai ir jābūt spējīgai iepazīstināt sabiedrību visas ieinteresētās puses ar pilnīgu informāciju, lai pieņemtie lēmumi nebūtu aplami. Es gribētu vēl īsi reaģēt uz vienu komentāru par pētniecības programmu un tās lomu un liederību. Galileo, protams, uzskata to par labu iespēju. Mūsu stratēģija paredz, ka infrastruktūra Galileo tiek finansēta no atsevišķa uh, finansējuma posteņa budžetā. Uh, Un runa ir par šo ietvaru, ko, ko mums uzstāda tirgus un tajā valdošie apstākļi. Un tādā, um, šādā gaisotnē vai ar šādu pieeju mēs turpināsim strādāt turpmākajos gados. Un vēl es gribētu pateikt, ka mans eh, komisārs un eh, attiecīgās eh, komisijas dienesti ir gatavi pārunāt pilnīgi visus aspektus. Visus, visu, kas saistās ar šo projektu, ne tikai tehniskās lietas. Odīkungs, lūdzu, jūs vēlējāties kaut ko teikt? Nē? Paldies, teikšu. Lūdzu, Holas kundze. Paldies! Jūs neatbildējāt uz manu jautājumu par militāro neatkarību. Jā, jums taisnība. Es atvainojos. Vai man ir žēl? Es tieši to vēl gribēju apliecināt. Galileo ir sistēma, ko kontrolē civiliem, tātad tie tiek kontrolēti civiliem mērķiem, bet ir tās izmantošana ļauj plānot pakalpojumus, ko valsts var piedāvāt, pakalpojumus, ko var izmantot valdības, iespējams arī militāra rakstura pakalpojums, bet šeit nevajadzētu sajaukt divas lietas - militāra sistēma un militārs pielietojums. Tā ir starp šiem diviem, divām lietām ir ļoti liela atšķirība. Un parlaments un padomu pirms dažiem mēnešiem aicināja šo komisiju izstrādāt uh, noteikumus par pieeju uh, vēl pielietojumam arī, piemēram, tad valsts iestādēm, un mēs varam arī parlamentā apspriest šo jautājumu, jo parlamentam un padomēji lēmums ir jāpieņem vienoti, un tas tiešām būtu, tā būtu izdevība. Uh, novērst pārpratumus, kas šobrīd šeit valda. Uh, vasarā bija tik izstrādāts kopas kundzes ziņojums, tajā arī bija runa par šo jautājumu. Tad civilā sistēma, kas tiek kontrolēta civiliem mērķiem, ir viena lieta, bet uh, šai sistēmai ir iespējams pievienot vai no tās atvasināt pakalpojumus. Paldies, saka priekšēdētājs. Es pirmo reizi dzirdu no komisijas tik eh, saprātīgu un skaidru lietas izklāstu. Es gribētu arī lūgt to eh, pierakstīt protokolā. Ir ļoti svarīgi, lai, ja parādās jauni fakti, lai tie tiktu publicēti dokumentos. Varbūt pietiek šad un tad ar informāciju uz vienas vai divām lapām, ko var izmantot deputāti. Nav obligāti jāraksta nes kādas grāmatas. Remeka kungs, paldies! Gribu teikt paldies visiem kolēģiem un kolēģiem par aktīvo iesaistīšanos, par piedalīšanos diskusijā. Paldies arī komisijas pārstāvei par eh, ļoti tādu eh, kodolīgo uh, ziņojumu. Es domāju, ka mm, tas neko nemaina attiecībā uz to, ko es teicu no rīta. Mani kolēģi mani atbalstīja, proti mums pietrūkst informācijas parlamentā. Un tā tas ir joprojām. Varbūt mēs varētu šo vēstuli sagatavot tieši tā, kā no rīta par to runājām. Un mēs vēlamies nevis likumdošanas ziņojumu, bet gan ziņojumu, kas ļauj novērtēt satelīta programmas pielietojumu. Un es gribētu uzsvērt, ka mums šajā satelīta navigācijas sistēmā ir nepieciešama tāda um, nu, pieeja, kas ir labi politiski pamatota un kas uh, būtu pieņemama visām politiskajām nometnēm, jo šis projekts ļauj nopelnīt ļoti daudzām nozarēm un es esmu saņēmis informāciju par Britu pētījumu rezultātiem, un tie liecina, ka viss, kas saistīts ar kosmosa izpēti, tie ir nu, tādi, tās ir ekonomiskās nozares, kas necieš no krīzes. Gluži otrādi, pieaugums šajā sektorā pēdējo gadu laikā ir 10% un vairāk. Es neesmu varējis šo informāciju pārbaudīt, bet šāda informācija man ir. Un šī sistēma um, nu, nevarēs sekmīgi darboties, ja mēs turēsimies pie pašreizējās rīcības, kad mēs tā kā griežam no desas po šķēlītei. Ir jābūt vienotai pieejai Un mēs tiešām cenšamies tādā virzienā strādāt. Es gribētu noslēgumā teikt, ka pirmo reizi Eiropā veido sistēmu, kas garantē tādu, tādu pilnīgu sistēmu civilajam tātad civilo pakalpojumu kopumu. Un Eiropa ir tikpat produktīva kā ASV un kā Eiropiešiem mums vajadzētu savākt līdzekļus šīs sistēmas finansējumam un darbam ir jābūt efektīvākam nekā līdz šim ja mēs labi sagatavosimies, tad ziņojums varētu arī būt solis uz priekšu, lai Galileo sistēmu varētu uh, labi laist darbā. Paldies! Es varbūt gribētu tiešām lūgt komisiju piefiksēt, ka mēs vēlamies saņemt informāciju, un tagad uh, ir pusdienu pārtraukums. Paldies!